Kolēģis. Dārgie kolēģi, domāju, ka mēs varam sākt darbu. The... Un mēs sāksim ar, ja turpināsim ar to, kas skatīsim darba kārtības devīto punktu. Kopā ar mums ir Jonatans Hills, Apsveicam jūs, Hila kungs, um, šajā kārtējā ekon komitejas sanāksmē. Viņš uzstājās mūsu sanāksmē jau februārī, kad viņš runāja par zaļo grāmatu par kapitāla tirgus savienību. Tā bija pozitīva diskusija. Un šodien viņš uzstājās pilnai viedokļu apmaiņai pār savu atbildību portfeli kopš komisārs ir amatā sveicam jūsu komitāru, un mēs ar lielu interesi esam iepazinušies ar zaļo grāmatu un gatavojams sava veida agrīna parlamenta reakciju. Pirmkārt, kā komitejas rezolūcija, kur liksim uz balsojumu maija plenārsēdē visdrīzāk pašiniciatīvas ziņojumu pār finanšu servisu likumdošanas ieteikumi, kas ir pieņemti iepriekšējā mandātā, kur referente ir balts, tautas partijas koordinators, tāpat arī mēs runāsim par vispārīgiem jautājumiem, kas iekļaut zaļajā grāmatā, piemēram, kā panākt pareizo līdzsvaru starp finanšu stabilitāti un izaugsmi, kas ir vispārīgs un prioritārs jautājums un jūs pievēršat šīm lietām ļoti lielu uzmanību, un tas būs arī būtisks elements turpmāko nedēļu un mēnešu laikā. Runājot par Banku Savienību, tāpat arī būs paši iniciatīvas ziņojums, ko gatavo deputāti Gulāra par um, dalību starptautiskos fórumos, un pirms es dodu vārdu, es pieminēšu divus tēmatus saistībā ar mūsu komitejas intensīvo darbu. Pirmkārt, mums ir jāpabeidz skatīt iepriekšējā mandātā iesāktie darbi, Eh, pēc veiksmīgām sarunām par Eltis, par naudas atmazgāšanas eh, direktīvu, mums ir jāturpina strādāt pie maksājuma direktīvas, eh, tāpat arī mēs esam sākuši jau pie tā darbu un arī esam sākuši darbu pie naudas tirgu fondiem un lūksim no padomes puses virzīt uz priekšu šos svarīgos jautājumus vēl jau vairāk šodien pēcpusdienā. Ekon komitejā notiks vairāki balsojumi par e, finansēšanas darījumiem un pāredzamību, taiskaitā, un mēs arī turpinām darbu pār tādu būtisku jautājumu kā banku struktūrāla reforma un EJOPS. Mēs eh, rēķināmies ar jūsu atbalstu un komisiju, ka varēsim pabeigt darbu pie šiem dosiju drīzumā. Un otrkārt, ļoti būtiski tas, ka šorīt mēs varējām piedaloties komisijai un esmā apspriest veikt vairākus nozīmīgus pasākumus, un ir skaidrs, ka mums ir jāstiprina mūsu jau tā ļoti labā sadarbība šajā jomā, un es apzinos, ka mēs saskaramies ar dažādiem izaicinājumiem, un mēs mēģinām uh, tikt galā ar ļoti lielo darba slodzi šajā ziņā un domāju, ka mēs varēsim koncentrēt mūsu ierobežotos resursus eh, jomās, kas ir ļoti būtiskas eh, mūsu politiskajām grupām un eh, esam pārliecināti, ka mūsu sadarbība turpmāk būs tikpat laba kā līdz šim. Bet tagad komisāra vārds jums. Paldies jums, paldies par šiem ievadvārdiem. Ļoti patīkami ir eh, mēnesi pēc zaļās grāmatas par kapitāla tirgus savienību atkal uzstāties jūsu komitejā. Toreiz mums notika ļoti veiksmīga viedokļa apmaiņa un esmu gandarīts par ieteikumiem un komentāriem no jūsu puses un iespējams, ka pie dažiem mēs tiem atgriezīsimies atkal šodien, bet šodien ir iespēja organizēt plašāku diskusiju pār visu šo jautājumu portfeli un informēt jūs par notikumu neseno attīstību. Iesākumā es gribētu pateikties tiem daudzajiem ekon komitejas deputātiem, ar kuriem kopš novembra man ir bijušas eh, dažādas diskusijas. Eh, tāpat arī es apzinos šīs komitejas eh, ļoti augsto darba slodzi. Tad, kad es Eh, tikos ar jums pirms tikšanām, eh, pirms uzklausīšanām, es norādīju piecas prioritārās jomas, kurās ir eh, jāievieš reformas pēdējo piecu gadu laikā, jāpabeidz ir uzsāktās finanšu reformas, jāpanāk ir konsekventa starptautisko standartu un principu ieviešana, jātīst kapitāla tirgus savienība un jāpaplašina pilsoņu un vienotā tirgus tiešā tuvināšana. Tagad es vēlētos izstāstīt jomas, kurās ir, manuprāt, panākta ir um, ievērojama virzība. Mēs SSM ietvaros esam iecēluši lieliskus padomas locekļus vienotajam um, no regulēšanas eh, padomes eh, locekļamatam eh, un pirmā plenāra sesijas sanāks rīt. Esmu pār, arī pārliecināts, ka BRD ir transponēta un dalībvalstīs ir ratificēta IGAF. Es par to runāju pēdējā ekofīna sanāksmē. Tālāk runājot par otrā līmeņa pasākumiem. Jūs zināt, citā tikpat labi, cik es, cik šis ir nozīmīgs pasākums. Pirmā līmeņa likumdošanā bija ap 400 pasākumiem un domāju, ka mums ir izdevies panākt uh, līdzsvaru starp riska pārvaldību un proporcionalitāti. Piedaloties ekspertu grupās, parlaments ir pie, iesaistīts deleģēto aktu gatavošanai kopš eh, visagrīnākā posma. Un līdz ko tehnisko standartu projekti tiek sagatavoti, tie tiek iesniegti eko, eh, no E, iesniegti komisijai un tālāk nodoti parlamentam. Tāpat arī Es saprotu, ka vairāk jautājumi ir jūtīgi, tie ir sīkāk apspriežami, un ja ir jeb kāda līdz galam neizrunāta jautājuma, es ceru, ka jūs to varēsiet izrunāt ar mani. Bet tagad īsi jūs informēšu par pašreizējo stāvokli. Vispirms es gribētu vēlreiz apsveikt deputātu Labasūru un komitejas vicepriekšsēdētāju Salbu par attiecīgajām LTIF un NIF regulu Eh, pieņemšanu. Runāt par LTIF. Norādu, ka es vēlētos ieviest otrā līmeņa noteikums maksimāli drīz, lai tos varētu izmantot investori. Tāpat arī eh, nozīmīgi ir norādīt, ka LTIF veido sekundāros tirgus infrastruktūru projektiem ir bijuši vairāki priekšlikumi, kas šobrīd tiek skatīti trilogos, un es vēlos pateikties Ekon par struktūrālo, eh, par konstruktīvo eh, iesaistīšanos dialogs. Gribu pateikties Langēnu kungam un pateikties vicepriekšsēdētājam Taģānī par maksājumu pakalpojumu eh, direktīvu. Tāpat arī mēs apzināmies cik nozīmīgi ir turpināt darbu politiskā līmenī, komisija turpina strādāt gan politiskā, gan tehniskā līmenī, un mēs ceram pabeigt diskusijas Latvijas prezidentūras laikā. Runājot par naudas tirgu fondiem, es zinu, zinu, ka šis ir sarežģīts jautājums, un es apsveicu ekon panākto vienošanos. It īpaši apsveicu Nīnu Gillu. Šobrīd padomē ir jāvienojas par vispārīgo pieeju un šķiet, ka ekon kompromiss ir solis pareizā virzienā, kas ņem vērā gan finanšu stabilitātes, gan risku jautājumu saistībā ar MMF kā arī saikne, kas pastāv starp bankām un MMF un apsveicu panākumu saistībā ar pastiprinātajiem, caur, pastiprinātajiem caurskatāmības eh, prasībām. Tāpat arī tiek skatīti jūsu komitejā vairāk ziņojumi par vērtspapīriem, finanšu transakcijām, tas ir Soru ziņojums, Nevhoizen ziņojums, Hokparka ziņojums un Kajas ziņojums par uh, arodu pensijām. Papildus šis, šim svarīgajam darbam mums ir jāpatur prātā jebkur iespējamie riski, kā jūs zināsit, komisija ir iecerējusi pieņemt priekšlikumus tuvāko mēnešu laikā par ārpus banku iestāžu atveseļošanu un uh, situācijas atrisināšanu. Tagad daži vārdi par trešo prioritāšu jomu, par starptautiskajiem standartiem un principiem. Ja mēs vēlamies panākt finanšu stabilitāti, vajag izvairīties no eh, notiekuma patvarības. Tādējādi ar mūsu kapitāla un likviditātes noteikumiem es domāju, ka Eiropas Savienībai nebūtu jābaidās ieviest starptautiskus standartus, tādā veidā, kas atbilst Eiropas daudzveidīgajai finanšu ainavai. Eiropas Savienība ir bijusi ļoti atvērta pie citām jurisdikcijām, un ar nosacījumu, ja spēles noteikumi ir vienādi, mēs varam panākt piesaistīt un atvērt mūsu tirgus uzņēmumiem no trešajām valstīm. Mans personāls strādā ar Eiropas uzraudzības lēmējiestādi, lai veiktu nepieciešamos E, tehniskos izvērtējumus. Ekvivalenci e, mēs nevaram nodrošināt, bet mums ir jādomā par piemērotiem not noteikumiem. Pagājušā mēnesī es apmeklēju Savienotās valstis un ar prieku var teikt, ka finanšu regulējumu lomā e, Eiropas Savienība un Savienotās valstis vairāk piekrīt vienotrai nekā nepiekrīt. Tāpat arī dažkārt ir situācijas, kad mums ir jātiek galā ar pēdējā brīža korekcijām, kā tas bija CFTC gadījumā. Nav jābūt identiskiem noteikumiem Tas eh, tādajādi es eh, tur eh, varēšu turpmāk runāt arī ar jums pateitī par TTIP, kas šobrīd tiek apspriests deputāta Kofot ziņojuma ietvaros. Esmu pārliecināts, ka Eiropas Savienībai un Savienotajai valstī jādod iespēja paļauties katrai saviem likumiem tajā pašā laikā, mēs varētu atbrīvoties no dažādām sīkām grūtībām un izmaksām, kas apgrūtina eh, darbu uzņēmumiem un samazina iespējas. Tāpat arī caur sadarbību daudz vieglāk varētu risināt problēmas Spriežot pēc savu nesenā savienoto valstu apmeklējumu, šķiet, ka mūsu partneri saprata to, ka mūsu esošo dialogu aktualizēšana ir saprātīgs eh, priekšlikums. Tāpat arī lielāka regulatīvā sadarbība e, ir nozīmīga. Tagad pāriešu pie ceturtās eh, prioritārās jomas, kas ir kapitāla tirgus savienība. Par to mēs runājām pirms pāris nedēļām. Bet, lai īsi atsauktu atmiņā, šis ir pasākums, kas saistītu izaugsmi un noguldījums. Mēs vēlamies samazināt barjeras, kas atrodas starp investoru naudu un investu, investīciju iespējām, lai panāktu to, kā sistēma šos finansējumus varētu labāk virzīt. Ja mums viss izdosies pareizi, tad mums būs lieliski iespēja veicināt ilgtermiņa investīcijas, investīcijas infrastruktūrās un alternatīvas finansēšanas veidus mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Es ar lielu prieku uzklausīšu gan dalībvalstu, gan šīs komitejas deputātu viedokļus, tāpat arī dalībvalstu parlamentu, NVO, MVU un finanšu nozars viedokļus. Līdz šim esmu apmeklējis deviņas dalībvalstis un vēl citas apmeklējuši konsultāciju gaitā. Iespējams, ka atsevišķi pasākumi notiks jūsu dalību valstīs. Tālāk par sekuritizāciju un perspektīvu direktīvu konsultācijas notiek tāpat kā um, ir, tas ir paredzēts zaļajā grāmatā. Mans mērķis ir panākt virzību maksimāli ātri un e, jau šogad sagatavot likumdošanas priekšlikumu. Piektā prioritāte bija izklāstīt to, kā mēs varam būt vairāk labumu no vienotā tirgus e, tieši pilsoņiem. Esmu pārliecināts, ka mums eh, finanšu pakalpojumi ir jāuzlūko eh, no patērētāja viedokļa un jāidentificē tās barjeras, kas kavē labāku konkurenci, piemēram, pārobežu investīciju fondi, kur autorizācija un marketinga nodevas atšķirās. Es apzinos, ka atsevišķi finanšu produkti ir konkrēti spējīgi. Vienās dalībvalstīs vairāk un citās mazāk, un mums ir jāizprot tās barjeras, kuras pastāv vienotie tirgu, un kā mēs varam piešķirt patērētājiem piekļuvi labākām cenām, labākiem produktiem. Konsultācijas par CMU arī koncentrējas uz mazuminvestīcijām, it īpaši uz investoru uzticības atjaunošanu nošanu, kas ir ārkārtīgi būtiska finanšu nozarei, kā arī uz vajadzību stiprināt finansiālus prasmes. Pēdējo gadu laikā mēs esam redzējuši, ka tiek pieņemts liels apjoms finanšu e, noteikumu. Es domāju, ka šī komiteja to pārzina vislabāk un šie noteikumi ir palīdzējuši mums veidot stabilāku un izturīgāku sistēmu. Domāju, ka būtu saprātīgi arī redzēt, vai ir kādas nevēlamas sekas šiem noteikumiem, un es apsveicu tādējādi pašiniciatīvas ziņojums, kas tiek sagatavot jūsu komitejā, un cerīgi raugos uz turpākām diskusijām. No komisijas puses, kā jau tas ir sagaidāms, Mēs skatīsim dažādus atsevišķi pieņemts likums un noteikums, kas ir saistā, saistīti ar finanšu stabilitāti, kā arī raugoties no darba vietu un izaugsmas perspektīvas. Tāpat arī kopumā es vēlos izprast mūsu noteikumu apvienoto ietekmi un sekas dažkārt, kas var būt negaidītas. Uh, iedarbojoties dažādiem likumdošanas tekstiem. To sakot, es apzinos, cik nozīmīgi jums ir proporcionalitāte šajā komitejā, un es apzinos, cik nozīmīgi visiem jūsu vēlētājiem ir tādi jautājumi kā darba vieta veidošana un izaugsme. Esmu pārliecināts, ka mums ir ļoti daudz vēl ko runāt, un es uh, Domāju, ka varēšu atbildēt uz jūsu jautājumiem ne tikai šodien, bet arī turpmāko mēnešu uh, gaitā, lai varētu turpināt strādāt pie finanšu stabilitātes un nodrošināt darba vietu un izaugsmas veidošanu. Paldies, komisāri Hiltopiem, priekšsēdētājs, un tagad es došu vārdu runātājiem. Eh, pirmais runātājs no tautas partijas Gunārs Hofmārks. Paldies, eh, priekšsēdētāji, paldies komisāru kungs par prezentāciju. Jūs esat sirsnīgi šeit sveikti, tāpat arī mēs apsveicam dzirdēt jūsu idejas. Un liels paldies arī par pateicības vārdiem par to, ko paveicām. Esam paveikuši. Taču gribu uzdot jautājumu, kas varbūt izskanēs tā mazliet ironiski. Pastāv tendence šajā savienībā ka tiklīdz kā vecie projekti kļūst grūti un sarežģīti, tiek uzsākt jauni projekti. Dažreiz mēs sākam jaunu savienību savienībā, jo mm, ir noticis kaut kas jauns, un šobrīd savienībā ir vesela virkne dažādu savienību, un visas šīs savienības kalpo faktam, ka mēs neesam nokārtojuši lietas tajā savienībā, kas mums jau ir. Tad mēs metam mm, bumbiņas gaisā, taču nespējam tām trāpīt pareizajos grozos. Un to es saku tādēļ, ka šobrīd mēs redzam lielu nepieciešamību, lai veicinātu investīcijas. Un es pr ļoti priecājos dzirdēt, ka jūs uzsvērāt jaunu investīciju nepieciešamību, jo pēc definīcijas tā ir viena no lietām, kas mums tiešām ir nepieciešama. Un diskusijas, protams, ir par investīciju plānu, par investīciju pieprasījumu Eiropas Savienībā, ka tas ir daudz lielāks par šo plānu, un ka šeit ir nepieciešams kaut ko darīt finanšu sistēmas ietvaros. Tādēļ būtu interesanti dzirdēt no jums, pirmkārt, kā ar kapitāla tirgus savienību mēs varēsim sasniegt tās lietas, kuras nesam sasnieguši ar Eiropas Savienību. Acīm redzam, nesam sasnieguši, bet kā mēs to panāksim? Un otra lieta kā mēs varēsim izmantot vecos projektus, vecās institūcijas, un es nerunāju šeit par to, ka Eiropas Savienībā finanšu tirgu dominē bankas. Kā mēs nodrošināsim to, ka tās bankas, kas mums jau ir un kas dominē finansējumu ne tikai MVU, bet vispār visiem uzņēmumiem, kā mēs varam nodrošināt, ka tās var palielināt pūliņus investīcijām Eiropā. To es saku tādēļ, ka ir tiešām labi mest gaisā jaunas bumbas, bet ir labi izmantot vēl tās vecās bumbiņas īstajos grozos. Tātad mums ir jāizmēģina jaunas lietas, taču jānodrošina, lai vecās lietas tiek sasniegtas, īstenotas un ir veiksmīgas. Es jums piekrītu. Pirmkārt, kapitāla tirgu savienību, ar kuru mēs ceram sasniegt, panākt lietas, kuras esam centušies eh, panākt eh, jau ilgu laiku - brīva kapitāla mm, pārvietošanās, kas ir mūsu pamatlīgumā ierakstīts. Taču, manuprāt, lai mums būtu jauns ieguldījums, jauns politisks ieguldījums, kas balstās uz ekonomiskajām, ekonomisko pieprasījumu, ir jāaplūko vecās lietas un jāaplūkojas, vai mums ir iespēja aplūkot vecās lietas jaunās dimensijās, vai arī mums ir tiešām kaut kāds ārkārtas gadījums, kuru mēs tagad varam tikt galā. Manuprāt, tas ir saprātīgi un pareizi, kā rīkoties. Es neuz, nejūtos slikti vai kaut kā nevēlos atvainoties par tām lietām, par kuras esam mēģinājuši īstenot. Taču iespējams par attiecīgo rīcību, par jaunas perspektīvas īstenošanu, par jaunas enerģijas pielietošanu darbā. Manuprāt, jūsu veiktā sasaist ar bankām un kapitāla tirgus eh, savienību ir pareiza te, šeit pastāv skaidrs sasaist. Kapitāla tirgus savienība nav jāplūko kā apdraudējums banku sektoram, drīzāk kā eh, papildinājums banku sektoram un līdz šim saņemtā reakcija no cilvēkiem no banku sektora un virknē dalībvalstu ir bijusi pozitīva. Manuprāt, attiecībā uz bankām mums ir jānodrošina tas, ka konkrētās jomās tās regulas, kuras esam pieņēmuši, un mēs pārskatīsim CRA regulu, ka šeit eh, piemērotie soļi ir proporcionāli, ka varam tos aplūkot no jauna un nodrošinām to, ka banku sektors eh, paralēli kapitāla tirgus savienībai mm, nodrošina ilgspējīgus, drošus eh, darbības laukus. Un, manuprāt, tagad tiešām ir laba iespēja ar parlamentu un dalībvalstu atbalstu gūt panākumu šajā ziņā. Paldies! Tagad runātājs no sociāldemokrātiem Nina Čīla. Paldies, priekšsēdētāji, un sveicu jūs atpakaļ, komisāra kungs. Paldies par jūsu atbalsta vārdiem naudas tirgus fondam, un es gaidu spēcīgu ieguldījumu, lai izdarītu spiedienu Latvijas prezidentūrai ķerties klāt pie šī dosjē, jo savā ziņā prezidentūra bija atturīga, taču tas ir ļoti būtiski, lai mēs panāktu kopīgu padomas nostāju par šo punktu, un tad mēs varētu iet uz trialogu tik līdz nākamajā mēnesī parlamentā notiks balsojums. Es piekrītu tam, ko jūs teicat par īstenošanu, ka šeit ir tāda sadrumstalotība, un šīs ir galvenās bažas, kuras dzird no finanšu pakalpojumu sektora, cenšoties paplašināt operācijas dažādās dalībvalstīs. Ir svarīgi, ka mēs par to runājam, pirms mēs ķeramies klāt pie kapitāla tirgus savienības, un tieši par kapitāla tirgus savienību ir būtiski, kritiski, pirms, um, ka mēs pātrinam plānus. Šī ideālā datums 2019. gads, nu, ekonomiskā izaugsme, kad ir eh, minimāla un kad trūkst kapitāla, mums tiešām nepieciešama šī savienība, nepieciešama investīcija instrumenti, īpaši tādi, kas kalpot patērētājiem un MVU. Mums tiešām ir eh, jārunā par caurskatāmības jautājumiem. Tieši saistībā ar MVU saistībā ar viņu kredītu vēsturi, kā radīt uzticēšanos, tādas iniciatīvas kā kredītu reģistri, kuras īstenotu ECB, eh, tas ir jāizteno katrā dalībvalstī. Tāpat arī runāt par šiem drošības aspektiem. Šie attiecīgi instrumenti ir būtiski CMU kopīgajā pakotnē. Uh, Turklāt eh, vēlos atgādināt, ka finanšu instrukcija eh, īsteno lobby, lai gūtu atvieglotus eh, nosacījumus kapitāla prasībām. Taču šeit ir jābūt tiešām skaidrai caurskatāmiem par šiem produktiem, par transfēru riskiem, par finanšu plūsmām un dinamiku, tāpat arī dinamisks apskats par zem apmēra transferiem. Manuprāt, viens veids, kā palielināt caurskatāmību, ir ņemt vērā mūsu ieteikumu, kuru piedāvājam darba seminārā parlamentā, izveidot tādu bez eh, peļņas eh, datu repozitāriju, kur arī iegūtu tādus datus kā plūsmas starp tirgus dalībniekiem. Tas uh, veicināt uzraudzību, novērst iespējamos finanšu bubu, burbuļus un iespējamos pelēkās zonas. Paldies! Um, pirmkārt, es vēlos uzsvērt uh, prezidentūrai uh, šo kapitāla tirgus savienības nopietnību. Protams, ka to es tā darīšu. Jo, un kad biju Rīgā, es to arī tā darīšu. Cerams, ka mēs atradīsim kopīgu risinājumu. Es, protams, uzsvēršu šo aspektu. Uh, ņemu vērā jūsu viedokli. Piekrītu, manuprāt, jūsu galvenajam viedoklim, cik būtiski ir īstenošana. Tas ir viens no jautājumiem, kuru izskatu mans pamat eh, viedoklis ir tāds, ka eh, pieņemat likumus, tad ir jānodrošina tas, lai notiek pareiza īstenošana un godīgā veidā visā Eiropas Savienībā. Pār CMU nevar jums tikai jums piekrīt, cik būtiski ir eh, panākt visu pēc iespējas ātrāk un manas vispārīgās sajūtas par visu manu portfeli. Ir tāds, vai ir kādas lietas, kā var palīdzēt, eh, lai veicinātu investīcijas, darba vietas, izaugsmi. Tātad es eh, cenšos uh, iestādīt, iestatīt savas smadzenes tā, lai varētu šeit tiešām fokusēties un rīkoties. Un, manuprāt, lielākais izaicinājums tiešām ir darba vietas un izaugsme. Un mans darbs ir katru rītu pamosties un domāt, ko es varu izdarīt šajā laukā. Tiešām piekrīt jums, ka šeit ir uh, jāpadara viss pēc iespējas ātrāk. Tādēļ mēs esam izveidojuši kapitāla tirgus savienības priekšlikumu. Protams, ka ir lietas, kas ir sarežģītas, kas, kurām būs nepieciešams lielāks laiks, taču pēc iespējas ātrāk mums ir jāsāk. Mēs uzsākam pārskatu par. Uh, šo nodrošinājumu, par uh, prospekta direktīvu, un uh, es, protams, uh, centīšos panākt progresu visās frontēs tik vien iespējams, un, protams, gaidu arī atbalstu no jūsu komitejas, un es zinu, ka jūs arī vēlaties panākt šai progresu, un es domāju, ka mums tiešām ir tagad īstais mirklis izmantot iespējas. Runājot par caurskatāmību, pilnībā piekrītu, cik tā ir būtiska. Es to jūsu minētās idejas es arī ņemšu vērā, un, manuprāt, caurskatāmība tiešām ir ļoti spēcīgs instruments, kas būtu jātīsta. Paldies! Lai ievērot mūsu laika grafiku, mums ir jāievēro arī piecu minūšu runāšanas laiku, taču tas eh, nenozīmē, ka kolēģi izmanto trīs minūtes uzdodot jautājumu, un tad paliek divas minūtes tikai atbildēji. Nākamā runātāja Keisa Vinbornas kundze. Paldies priekšsēdētāji un sveicu eh, Lordu Hillu. Strādājot pie dažādiem kapitāla tirgus eh, likumu detaļām pēdējo sasaukumu laikā, es zinu, ka daudz iesaistās puses nāk pie manis runāties par šo jauno projektu un pēdējos mēnešos cilvēki runā par vīziju, par inovatīviem produktiem, kurus varētu kalpot jaunajai kapitāla tirgus savienībai. Taču ir tāda kā nošķiršanā, kur runā par vīziju un citi runā par um, konkrētiem instrumentiem un par otrā līmeni un par to, kā var interpretēt šos instrumentus tā, lai tiešām kapitāla tirgus savienība varētu sākt darboties. Manuprāt, šodienas diskusijas saistībā ar esmu un komisijas eh, dienestu pārstāvjiem. Es gribu noskaidrot vienu lietu, īpaši runājot par caurskatāmību. Es pilnībā atbalstu caurskatāmību, taču man ir lielas bažas saistībā ar Eiropas eiro obligāciju tirgu. Kad mēs runājam par šo obligāciju tirgu, mēs ļoti lielā mērā ņemam vērā ASV attiecīgo tirgu. Uh, un kur ir panākts eh, panākums pēc tirgošanās caurskatāmība īstenot konkrētam ierobežotam obligāciju lokam. Tātad šeit ir uzsvers uz pēctirgošanas caurskatāmību, un mums tiešām ir ļoti rūpīgi jāplūko eh, valsts parādu un obligāciju aspekti tieši šajā trauslajā Eiropas Savienības tirgū. pat ir jāplūkojas, vai tiešām šie investori ir maza, nāk no mazumtirdzniecības vai vairumtirdzniecības jomas, tas ir būtiski. Tāpat arī nosakam dažādus kritērijus dažādajām obligācijām un bezkapitāla finanšu instrumentiem. Un vai jūs prāt šāda iejaukšanās Eiropas obligācija tīklā ir piemērot un vai jūs esat pārliecināti, ka EZM un jūsu komanda kopā komisija varēs kalibrēt jutīgā veidā un konstruktīvā veidā izveidot šo jauno savienību, piemērot jaunos finanšu instrumentus, nekropļojot mūsu finanšu tirgus. Paldies, manuprāt, jūsu jautājums ir saistīts ar šo pamatu izaicinājumu, ar kuru saskaros un kur, ar kuru saskars man dienesti par to, kā notiek mēģinājumi īstenot pareizu kalibrēšanu, līdzsvarot pārvaldības riskus un darīt to tādā veidā, lai tas pārāk neierobežotu izaugsmi. Es ļoti labi apzinos šos aspektus visu laiku, kad aplūkoju CMU pirmā līmeņa īstenošanu un īpaši saistībā ar jau esošiem instrumentiem. Manuprāt, caurskatāmība, kuru parādīja MIFID, ir ļoti svarīga un nepieciešama. Tā jābūt labi kalibrētāji, raugoties uz īstenošanas pasākumiem, jo mēs nevēlamies kaitēt finanšu tirgus likviditātei. Katrā gadījumā man nav nekādu vēlmju saistībā ar šiem jautājumiem kā varam uh, kaitēt uh, obligāciju tirgus darbībai. Es zinu, ka jūs aktīvi strādājat pie šī jautājuma un daudz izpauduši bažas. Kā jums zināms, esmu to šo jautājumu izskata, strādā pie tā, un viņi noteikti arī ņems vērā jūs un citu paustos viedokļus, un esmu pārliecināts, ka viņi un mani dienesti atradīs pareizo risinājumu, taču mums ir jābūt uzmanīgiem, lai nodrošinātu tādu saprātīgu kalibrēšanu. Paldies! No Aldes Pīters Jāceks lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Es arī vēlos apsveikt jūs teiktos vārdus par tirgus naudas tirgu dosjē. Un mans jautājums būs par banku atmesvēršanas un noregulējumu direktīvu. Nesen, piemēram, Dēlī telegrāf ir teicis, ka um, mazāk Grieķija pāries um, Eiropas uh, iekšienē, un tas ir saistīts ar Austriešu bankas uh, krīzi, kur pastāv desmit miljārdu garantija, taču Austrija ir pieņēmusi jaunu likumu, kas nosaka, ka valsts garantijas var uh, pasludināt par liekām. Un tam noteikti sekos juridiskas sekas. Ja ir noteikts, ka šī garantija tiks saglabāta, tas uh, samazina BRRD uh, eh, principu, ka kreditoriem ir jāuzņemās zaudējumi pirms nodokļu maksātājiem. Vai komisija ir ņēmusi vērā šo lietu un vai piekrīt, ka šis ir BRSD tests un kāda ietekme tas varētu radīt tieši likumdošanā, ja šī garantija paliktu? Vai jūs apsverat domu grozīt šo direktīvu? Paldies! Paldies! par šī jautājuma uzdošanu. Manuprāt, principā par BRRD esmu apņēmies um, panākt progresu, lai tā tiktu transponenta pareizi, un, manuprāt, veikto reformu rezultāts pēdējās mandāta laikā ir tāds, ka sistēmā ir daudz spēcīgāka nekā tas bija pirms tam. Un šis konkrētais gadījums, šī lieta, ko pieminējāt, uh, ir ļoti sarežģīta. Šeit ir iesaistīti dažādi veci no, vecie noteikumi, jaunie noteikumi, un šis ir tas gadījums, mums jābūt atklātiem, ka ir pārējais posms no vienas uz otru sistēmu, un tādējādi rodas iespējami daudz sarežģīti jautājumi. Un runāt par to, ko dara mani dienesti, viņi atrodas ciešās saziņā ar Austrijas iestādēm par šo lietu. Mums nav vēl pieejama pilnīgi visa informācija, lai sniegtu pamatotu novērtējumu, taču provizoriskais novērtējums ir tāds, ka BRD uh, saistītas normas no pirmā māsta, ka tās ir uh, leģitīmas Austrijā. Uh, Un varu noslēgt to, ka tiešām ir jāveic izmaiņas, mums ir jāturpina sekot līdz šai lietai. Kā jau teicu, nedomāju, ka šī lieta ir tāda tieša un vienkārša. Ja cilvēkiem ir konkrēti sūdzības par otro daļu šajā jautājumā, par Vācijas banku gadījumu, piemēram, šeit komisija ķertos tam klāt, ja šīs bažas tiktu paustas. Paldies! No Goes Miguels Diegas lūdzu. Ora, tenho algumas questões a colocar. Man ir daži jautājumi, daži vispārīgāki, daži specifiskāki un pasākumi, kas ir saistām par finanšu nozars stabilitāti. Es gribētu dzirdēt no jums, kāda ir situācija ar Eh, banku aktivitātes nodalīšanu investīcijās un komerciālu aktivitāti no otras puses. Tas tika uzskatīts tie, par būtisku tieši pēc krīzes, bet šobrīd šķiet ir palicis neatrisināts jautājums. Banku savienība ir pārveidojusies realitātē, kurā pastāvēja, lai glābtu Eh, gigantus pārāk lielus, lai bankrotētu. Eh, eh, vai 0,4% no IKP ir pie, adekvāta summa banku rekapitalizācijai un ECB savukārt sakarā šeit ir divas nesavienojamas funkcijas e, - uzraudzības funkcija un dalība trojkā. Pirms tāpat e, tika e, notiesāta standarta poras kredītreitinga aģentūra maksāt ievēro naudas summu par melošanu investoriem. Uh, Tā skaitā mēs esam cietuši kaitējumu no šīs kredītreitinga aģentūras nepatiesās informācijas. Paldies! Well, on your... Jā, vismaz par kredīta reitingiem. Ir ziņojums pirma, šī gada pirmajā pusgadā, ko izvērtējusi komisija par kredīti reitinga aģentūrām, mēs varam paraudzīties uz dažiem šiem jautājumiem šajā kontekstā. Par uh, banku sektora situāciju un kapitalizāciju. Mans viedoklis ir, kā jau es pirms tam teicu, ka tas uh, ir daudz stabilākās pozīcijās un veidoties spējīgāks nekā pirms tam, pirms kāda laika. Tas visapspirošā vērtējumā sniegts. Es domāju, ka tas ir svarīgi. Fondiem, kas eh, tiek veidoti uzsāk savu darbību, tad, ka tas ir eh, stabils par neatkarību. Domāju, ka neatkarība ir ārkārtīgi būtiska. Kad eh, šis eh, SSM ir ticis ietiprināts, tas dod arī tādu operacionālu neatkarību, un tas eh, šajā veidā parāda, ka tādā veidā jautājums ir iespējams atbilstoši risināt. Un to darbinieku kvalitāti, ko mēs nosūtījām strādāt uz sistēmiskā riska kolēģi, viņi arī dara ļoti lielu darbu. Un nākamajā janvārī tur būs redzami darba rezultāti. Un tas parāda, cik šis jautājums ir svarīgs. Paldies no zaļajiem. Maris Skota Keita. Jā, mums vajadzētu atcerēties, ka šīs investīcijas vienmēr nav bijušas pieejamas. Viens no iemesliem, kādēļ investīcija līmenis samazinās, ir uh, tas, ka valdības nav snieguši tādu skaidru apņēmu un nav skaidru, skaidru signālu, kā to nodrošināt, un jaunie sektori vēl nav tikuši vēl nav stabilizējušies. Tur attiecībos MVU ir daudz vairāk jādara, bankas nesniedz pietiekam daudz investīciju MVU, un mēs kā zaļie domājam, ka parastās banku sistēmas eh, neizdošanās ir saistīta arī ar to, ka ir notikušas šādas aktivitātes kā derivātu pārdošana un spekulācija problēmas ir bijušas lielas, tādēļ mēs domājam, ka vajadzīgs ir lielāks regulējums un vajadzētu samazināt tās aktivitātes, kas saistīts ar augstu risku, tā lai mazie uzņēmumi un uzņēmumi varētu saņemt tādus kredītus, ko viņi tiešām varētu atļauties. Tādēļ mēs domājam, ka kapitāla tirgus nav laba opcija maziem vidējiem uzņēmumiem. Bankas tām ir daudz vairāk piemērotas. gribētu prezentēt šīs idejas, kuras mēs esam izvēlējušies un pajautāt jūsu viedokli par šīm idejām. Pirmkārt, mēs iesakām, ka mazumtirdzniecības bankas koncentrējas uz kontaktu ar klientiem un uh, vi veicināt visproduktīvākos mazos vidējos uzņēmumus. Turklāt uh, mēs gribētu uh, atbalstīt saucamos korporatīvo akciju modeļus, tā kā varētu stiprināt atskaišu sistēmu. Turklāt bankām vajadzētu nodrošināt arī labākus konsultāciju piedāvājumus un uh, vajadzētu arī potenciāliem investoriem sniegt iespēju viņus piesaistīt un rūpēties par to, ka MVU būtu labāk informēti par savām iespējām. un tas sniegs pozitīvus efektus Eiropas Savienības iedzīvotāju dzīvē. Un uh, riskus varētu ar tiem strādāt ilgspējīgāk, un uh, tie būtu projekti, kas uh, arī tiešām palīdzētu iedzīvotēm. Es domāju, ka tas ir. Šīs idejas, kuras izklās, izklāstījās, es droši vien gribētu konkrētas atbildes atbildes, bet ne vispārīgs, tad mums droši vien vajadzētu satikties un parunāt atsevišķi par šiem jautājumiem un arī par to, kāda risinājuma būtu vispiemērotākie. Vispārīgi es uzskatu, ka. Mēs ar kapitāla tirgus savienību mums vajadzētu panākt, ka mums būtu tāda dažādota finanšu sistēma. Daļai tas tā jau arī ir, un uh, uzņēmumiem ir eh, sniegt iespēju saņemt naudu, kas tiem ir vajadzīga, bet es esmu drusku tāds eh, pārsteigts par to, ka, eh, jā, dažas no jaunām dalībvalstīm, kur kapitāla tirgi ir mazāk attīstīti un kur arī nav tāda tradicionāla uzņēmuma, vai tur ir mazāk, tur drīzāk tā, ka attieksme pret kapitāla finansējumu drīzāk ir pozitīva Ja jums ir ekonomika, kas ļoti ir atkarīga no banku fondiem, un eh, ja tajā rodas problēmas, un tam ir šāds uh, disproporcionāls uh, efekts uz uh, ekonomiku, un tas ir tas, kas ir noticis Eiropas Savienības ekonomikā iepriekšējos gados, tad uh, fondu Daudzveidība ir tāda, ka e, uzņēmumi dažādās fāzēs var izmantot dažādus avotus. Mēs Eiropā par riska kapitālu esam samērā labā situācijā, bet kur mēs esam sliktākā situācijā, tur uzņēmumi griežas e, pie ASV, tur ir piemēram jauni, inovatīvi tehnoloģiju uzņēmumi, kas pārsēs uz ASV, jo tur ir vieglāk piekļūt eh, finansēm, tādēļ mums vajadzēja būt elastīgiem. Protams, ka ir pareizi, ka mums ir vajadzīgi stimuli arī ilgtermiņa investīcijām. Investīcijām infrastruktūrās un jebkurā gadījumā mēģināšu pie tā strādāt. Gribētu lūgt kolēģis nerunāt vairāk eh, par divām minūtēm. Marko Zanni no EFDD Jā, paldies. Man ir divi jautājumi komisāru kungam. Pirmkārt, eh, vispārīgs jautājums par eh, kapitāla tirgus savienību. Jūs un komisija esat izstrādājuši zaļo grāmatu, izklāstījuši savus viedokļus. Jums ir eh, svarīgi, lai tiktu veicināta Eiropas maziem vidēju uzņēmumi, jo MVU Tā ir liela daļa no Eiropas ražošanas, bet man ir liels šaubas, jo es pēcies nezinu, kā lielo finanšu institūtu intereses, lai apvieno ar MBU finansiālajām interesēm. Es šeit saskatu, ka būtu ļoti grūti to izlīdzināt. Problēma, kuras arī šeit saskatu, ir, ka reālā ekonomika ir kļūst arvien atkarīgāka no finanšu ekonomikas. Arī interesi gaidījuši komisijas konkrētos priekšlikumus. Vēl otrs jautājums. Runiet par BRRD principu. Droši vien, ka tas būs pirmais gadījums, kad eh, tas tiks eh, īstenots praksē, bet iespējams, ka BRRD ietekme nebūs pietiekama, lai atrisināt banku problēmas. Tas nozīmē, ka BFDD mēģina atrisināt simptomus, bet neķers klāt saknē. Jā, ir mazās bankas. Mm, kas tiek darīts, tas ļoti saistīts arī ar peļņas iegūšanu, piemēram, Vācijā. Tādēļ mums vajadzētu parlamentā būt drosmīgākam, ne arī padomē vajadzētu būt drosmīgākiem un vajadzētu patiesi nošķirt. Un vajadzētu tiesību aktu tādu izveidot, lai mēs saņemtu tādu Eiropas bankas sistēmu, kas tiešām būtu orientēta uz reālo ekonomiku. Jā, šajā komitejā banku struktūrālo reformu es izskaidroju vēl vairāk nekā jebkur citur Eiropā šeit komitejā. Un es domāju, ka mērķis šeit ir tāds, ka mēs gribam piedāvāt risinājumus. Jā, e, ko darīt tādus gadījumos, ja ir pārāk liels uzņēmums, lai varētu nobankrotēt. Un um, es tiešām ar lielu apņēmību vēlos strādāt pie šiem jautājumiem un, un ceru, ka izdosies rast risinājumu. Mums jāspērjās savās. Un tas tā pārāk vispārīgi. Un tas ir tikai pašā sākumā. Mums ir jānodrošina, ka tas viss ir piemēroti, īstenots, atbilstoši īstenots un ka sniedz rezultātu visur Eiropas Savienībā Eiropas Savienībā vienmēr tā ir, kad mēs raugāmies, eh, kāda ir pasākuma, ko mēs ieviešam, kādu ietekmi tie atstāja par eh, maziem vidējiem uzņēmumiem un eh, finansējumu. Es domāju, ka mana pamata pieeja ir mēģināt raudzīties uz tiem jautājumiem, kas varētu sarežģīt MVU saņemt pietiekama finansējumu lai viņi varētu veiksmīgi darboties. Es domāju, ka tā ir tāda atsevišķi atbild, ja kā mēs eh, Eiropas riska kapitālu nozari varētu turpināt attīstīt. Šeit rodas arī jautājums, eh, kā Eiropas privātie investīciju nozari varētu vairāk stiprināt un kā mēs varam parūpēties par to, lai privātie iegūdītāji iegūdītu mazos vidējos uzņēmumos, arī tādos, kurus viņi nepazīst. Turklāt eh, privātiem iegūdītājiem ir jāzina, kādi izskatās riski, un eh, ja viņi šos riskus nezina un par uzņēmumu neko nezina, tad viņi ne, negribēs investēt. Tādēļ būs būtiski sniegt eh, labāku kredītu informāciju, lai iegūdītāji zinātu, uh, Kur tad viņi iegūda? Ko es vēlos izdarīt? Es gribu, lai būtu vairāk eh, MVU, vairāk eh, avoti investīcijai. Es domāju, ka tas būtu kopumā labi visai Eiropas Savienības ekonomikai. Nākamā runātāja Barbara Kapele. Paldies priekšādātāji. Lada Hilakungs, jūs mums pirms apmēram viena mēneša prezentējāt jūs zaļo grāmatu par kapitāla tirgus apvienību šeit komitejā, un jūs teicāt, ka šo zaļo grāmatu vēlaties novērst trūkumus kapitāla tirgus savienībai, lai radītu izaugsmi. Galvenais uzsvers ir uz investīcijām. Jūs teicāt, ka ir jābūt tā, kā ir jābūt eh, gan taupīšanai, gan arī izaugsmē. Šai sakarā gribētu runāt par diviem mērķiem zaļā grāmatā - labākai pieeja dažādiem finansējuma avotiem un jaunu finansējuma avotu atklāšanu. Riska kapitāls ir ļoti liels jautājums. Labprāt gribētu pievērst uzmanību uz šo globālo riska kapitālu vērtējumu Ernst Young. Uh, uzņēmums, varam kā 6, 80 miljārdi tika investēti riska kapitālā. 60% no tiem ASV puse, gan arī vai Silikon Valē, 18% Ķīnā un tikai 12% Eiropā. Mans jautājums ir, kādus pasākumus jūs grasāties izvērst, lai riska kapitāla tirgu Eiropā stiprinātu? godīga atbilde ir paša reiz, man ir par agru, lai sniedzu jums uh, saprātīgu atbildi. Jā, ir ļoti svarīgi, ka, ka mēs to darām, ka mēs mēģinām uh, Eiropas riska kapitālam atvieglot situāciju un uh, attīstīt tirgus, jo es domāju, ka fakts, ka mums vajadzētu šeit raudzīties, jā, tas, kā Eiropas uzņēmumi aiziet prom no Eiropas, dodas prom, un tas, protams, ka nav labi mūsu ekonomikas nākotnes attīstībai. Šis jautājums ir jārisina par uh, mērķi zaļās grām, grāmatas uh, konsultācijām. Jā, tie cilvēki, kas strādā riska kapitālā, citi cilvēki dalībvalstīs, eh, pilsoniskā sabiedrība mums sniedz idejas par to, ko mēs varētu izdarīt un eh, pēc kādiem īpašiem šķēršļiem mums ir jācienās un kādas soļas mums ir jāspēr. Mums jāraugās. Un iepriekšējā mandātā tika sniegts ievads tika izmet jauni soļi, ir arī sasniegts zināms progress ko jūs jau pieminējāt, eh, ir vairāki fondi iedibināti. Mums jāparaugās uz šiem, regulē, eh, šiem regulējumiem un paraug, um, jāparaugās, vai tie strādā tādā veidā, kādā mēs cerējām, ka tie strādās. Vai arī mums riska kapitāla un sociāla uzņēmuma fondu ir jāpadara cik vien iespējami pievilcīgu. Ja es to raugos, esmu atvērts ieteikumiem kādā veidā mēs to varētu attīstīt. Paldies! Danuta Hibnere. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāri! Ar lielu gandarījumu uzklausīju, ka jūs um, pieskaraties visiem pīlāriem. Uh, taiskaitā kapitāla tirgus savienībai, kas ir viens no būtiskākajiem. Un mans jautājums ir, vai jūs šobrīd skaidrāk redzat, ko varētu darīt, lai šodien aktivētu noguldījumus, lai tie neaizplūst uz ārpusi, bet drīzāk, lai tos varētu piesaistīt kapitāla tirgumu Eiropā? Jūs runājāt šodien par uh, to, cik būtiskas ir cilvēku finansiālas zinības, bet vai šeit jūs domājat vairāk domāt promocijas, vislabākajām praksēm vai citus pasākumus, un vai jūs uzskatāt to, kā pastāv risks tam, ka varētu būt instruments, ka mēs noguldījumus no depozītiem aiz, eh, ka tie aizplūst uz kapitālīgus instrumentiem. Tas bija mans pirmais jautājums. Mans eh, <clears throat> nākošais jautājums attiecas uz finanšu transakcijas nodokli FTT, jo runājot par kapitāla tirgiem, man šis jautājums nāk prātā. Mēs runājam par kapitāla brīvu aprati. Un šis FTT tika uh, Eh, veidots pilnīgi atšķirīgā globālā un Eiropas situācijā. Vai eh, komisija varētu šeit iesaistīties, jo, manuprāt, šis jautājums ir iestrēdzis. Vai jūs redzat vajadzību kaut ko darīt, vai mēs vienkārši aizmirstīsim šo FTT, vai mēs izdarīsim uz to spiedienu? Paldies! Atbilde. Paldies! Domāju, ka pirmkārt plašākā spektrā runājot par regulām un vislabāko praksi. Mans uzskats ir, ka joma, kur mums varētu nākties lemt, tas ir sekuritizācijas ietvars, tad mums to darīsim, taču, ja mēs varam vēlamo panākt bez likumdošanas pieņemšanas, vai ar nozars iniciatīvām, vai ar vislabākās prakses apmaiņām, tad es arī to atbalstītu, un es to daļai atbalstu tāpēc, ka likumdošanai vajadzīgais laiks, šeit mēs atgriežamies pie Nīnas Gilas sacītā par steidzamību, un ja mēs varam daudz no tā, ko vēlamies sasniegt konkrētā jomā, bez likumdošanas bez noteikumiem, tad es labprāt to atbalstu. Un kopumā tad, kad ir runa pār nākamajiem soļiem kapitāla tirgus savienībā, tad visdrīzāk būs gan likumdošanas, gan ārpus likumdošanas pieejas. That's that. Tik tālu par to. Tālāk par noguldījumiem kopumā. Es gribētu nākt klajā ar pasākumu grupu, kas padarītu pievilcīgāku, lielāku kapitāla tirgu attīstību Eiropā, lai tie būtu pievilcīgi cilvēkiem. Investīcijām cilvēkiem ir vietas, kur eh, vajadzīgas investēšanas vietas vecumdienām. Mēs dzīvojam demografiski izmaiņu laikmetā, un mums ir jādod iespēja cilvēkiem eh, veidot ietaupījums ilgā termiņā, un tie, kuri piesaista eh, finansējums, ir eh, uzņēmumi, kuriem ir pašiem vajadzība investēt. Investoriem ir jābūt drošībai investējot, un ja mēs meklējam iespējas stiprināt kapitāla tirgu, tad tiem ir jābūt labi regulētiem. Tālāk par finanšu transakcijas nodokli. Kā jūs zināsit, pie tā vadošajā lomā strādā mans kolēģis Piers Moskovisī. Mans viedoklis ir, ka šis jautājums jāskata globālā kontekstā, jo mēs dzīvojam starp savienotā un konkurējošā pasaulē, un mums tas ir jā apzinās, bet komisijas loma varētu būt piešķirt tām dalībvalstīm, kas vēlas turpināt pie tā strādāt tehnisko palīdzību. Komisārs Moskovīsī sacīja, ka viņš vēlas panākt reālu un ambiciozu vienošanos. Bet no mana viedokļa raugoties, es TT nozīme stabilitātei, izaugsmēji, darba vietām pienācīgi ir jāņem vērā tajā, kā šī doma tiks turpināta. Paldies, nākošais runātājs Sīks Baļģie. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāri. Kā jūs zināt, ECB nesen nāca klajā ar tā saucamo kvantitatīvo mīkstināšanu QE Marjo Eh, dragi norādīja, ka šī programma ir ar riskiem finanšu stabilitātiem. Tā kā jūsu um, portfelī ir arī atbildība par finanšu stabilitāti, es gribētu zināt, vai jūs atbalstāt viņu viedokli. Otrkārt, par kapitāla tirgiem. Protams, mēs varam runāt par to, ka ir jāmazina barjeras Eiropas Savienības iekšēnē un jāatvieglo piekļuvi finansējumam un it īpaši uh, maziem vidējiem uzņēmumiem, bet arī, ja mēs vēlamies labāk atbalstīt reālu ekonomiku un ilgtermiņā infrastruktūras, tad ir jāparedz ja investīcijas gan privātajos kapitālos, gan produktīvas valsts investīcijas. Mēs zinām, ka šā, šīs eh, eh, sistēmas un schēmas atšķirās dalība valstīs. Vai jums jau ir bijušas kādas transversālas pārdomas šajā sakarā? Un visbeidzot, ļoti daudz ir runāts par tā saucamo seku, sekuritizāciju. Daudzi pilsoņiem, daudziem pilsoņiem nav skaidrīst šī sistēma. Mēs vēlamies ka, to, lai šī sistēma funkcionētu, bet tam ir nepieciešama tirgus un tā dalībnieku uzticība. Šobrīd jūsu rokās, e, kā jūs pārliecināsiet, ka jūsu rokās ir elementi, lai jebkāda veida turpāks riskus vai draudus novērstu? Paldies! Well, to take, um, securitization. Par uh, šo titrizāciju, vērtpapirizāciju. Uh, runājot. Ir ļoti nozīmīgi attīstīt mums savu do, e, domāšanu šajā sakarā, un arī mēs ļoti labi apzināmies iepriekšējos notikumus, un vismazāk mēs vēlamies to, lai atkārtotos problēmas, ko mēs esam jau piedzīvojuši. Es domāju, ka Eh, riskanti vērtspapīri ir daļa no problēmas, un mēs pie tādiem nevēlamies atgriezties. Tāpēc esmu pārliecināts, ka mums ir rūpīgi jāpārdomā tas, kā mēs pie uh, šiem vērtspapīru jautājumiem atgriežamies sistēmā, kas ir vienkārša, stabila un caurskatāma, un ECB, e, Anglijas banka, e, citas struktūras ir domājušas par šiem jautājumiem. Un šīs ir organizācijas, kuras nevēlas, lai situācija kļūtu riskanta. Bet mums jāstrādā pie šī jautājuma ir piesardzīgi, mēs atbalstam plašu diskusiju ar, gan ar attiecīgo nozari, gan ar iedzīvotājiem. Māja beigās beigsies trīs mēnešu noteiktais konsultāciju periods, un tad mēs varēsim domāt par likumdošanas priekšlikumu par kapitāla tirgus savienību. Viens no mērķiem ir mēģināt palielināt piekļuvi finansējumam no MVU puses, un atkal tā ir daļa no zaļās grāmatas, mēs domājam par it visiem veidiem, kā to varētu panākt. Kā to var panākt eh, pievilcīgāku caur vērtspapīru sistēmu, caur um, prasībām attiecībā uz apdrošināšanu, un tad šie pasākumi tik, varētu tikt piemērot visu caur Eiropas Savienībā, lai tas notiks konsekventā veidā. And, uh, Pēdējais punkts par kvantitatīvo mīkstināšanu, jeb QE un manu atbildību finanšu stabilitātes ziņā. Mums ir eh, modriem jābūt gan attiecībā pret makro, gan mikro prudenciāliem riskiem. Makro riskus parasti mēs uz tiem varam eh, reaģēt caur e RSCB un mums ir jāskata, vai jautājums, vai ir kādas e, izmaiņas šeit jāizdara, taču pilnīgi noteikti mums ir jābūt ļoti modriem, bet esmu pārliecināts, ka arī Drāgi kungs pats e, šos jautājumus e, skatīs ļoti rūpīgi. Paldies, nākošais runātājs Brajans Heis. Paldies, priekšsēdētāji. Sveicam komisāru Hillu Ekon komitejā. Kā jau jūs sacījāt, esat apmeklējis deviņas dalībvalstis un ļoti labi, ka jūs apmeklējat dalībvalstis, uzklausāt cilvēkus, uzklausāt attiecīgo nozēru. Tas, manuprāt, ir labs sākums. Mans jautājums attieksies uz tētītipu. Jūs iepriekš runājāt par pašreizējo, jeb tā brīža sarunas stāvokli un norādījāt, ka ir liela atšķirība starp sadarbību no vienas puses, kas būtu um, neformāls uh, dialogs un kopīgiem noteikumiem no otras puses. Vai jūs varētu šodien vairāk par to pastāstīt un turpinot pēc februāra sarunas, ko, ko jūs mēģinātu e, e, panākt. Domāju, ka būtu vesela katastrofa, ja tētipā būtu atsevišķa finanšu nodaļa un arī zinot to, kā savienotajām valstīm ir savs skatījums uz finanšu jautājumiem, bet varbūt mums vajadzētu eh, domāt par kaut ko, kas ir līdzīgs jāsko standartam, pat jums ir dažādi veidi regul regulējumi. Tomēr parlamentam būtu jāuzņemas šeit vadošā loma. Vai jūs varētu vairāk pastāstīt pār sarunu stāvokli šajā uh, sakarā starp Eiropas Savienību un Savienotām valstīm. Atbildi paldies par vispārīgiem piezīmēm un par to, ka norāda pieminēt dalību valstu apmeklējumu. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi, īstenojot man uzticēto komisāra amatu. Domāju, ka ir svarīgi tikties ar pilsoņiem, ar patērētājiem, ar organizācijām, ar praktiķiem finanšu pakalpojumus, jo, manuprāt, ir būtiski dzirdēt to, ko viņi uzskata pār mūsu ideju īstenošanās reālajā pasaulē. Es nedomāju, ka likumdošanas darbs ir jāveic izolēt Turcijā un atrauti no reālās dzīves. Tālāk par TTIP. Jūs izdarījāt kopsavilkumu visai veiksmīgi. Mūsu mērķis, mēģinot panākt lielāku sadarbību finanšu jomā, tēti pietveros, izriet no tā, kā Finanšu pakalpojumi ir tik augsti regulēta nozara, ka finanšu regulējums ir veids, kā kontrolēt piekļuvu tirgumu. Tāpēc tirzniecības nolīgums bez atsevišķas sadaļas šajos jautājumos būtu neizmantot iespēja. Tāpat es domāju, kā Savienotās valstis un Eiropas Savienība, kas galvenokārt nodrošina šos eh, pakalpojumus pasaulē, ka tiem būtu jābūt vienotiem. Mūsu mērķis būtu uzlabot sadarbību attiecībā uz to notiekumu ieviešanu, kas izriet no globāliem standartiem. Lielākajā daļā gadiem viss ir kārtībā, taču atsevišķos gadījumos piemēram, CCP, ne viss ir kārtībā, un pašreizējais, pašreizējie regulējošie fórumi ir visai neformāli, tie nav augsta līmeņa, un es domāju, ka tie nesniedz to līmeni un to nopietnību, kas būtu nepieciešamība. Tāds bija mans vēstījums Savienotajās valstīs. Domāju, ka tas tika uzklausīts, bija zināmas bažas. Um, varbūt um, Dodas Vanka sakarā, taču tas ir jūtīgs politisks jautājums Savienotajās valstīs, un mēs turpināsim pie tā strādāt. Indeed, I think it's really important, yeah, I agree. Uh, Jaunā. Jā, tas tiešām ir ļoti svarīgi. Piekrīt Jonas Fernandes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Sveicam mūsu vidū komisāru. Man jums bija trīs jautājumi, kurus varu uzdot ļoti ātri. Pirmais jautājums attiecas nevis uz kapitāla tirgus projektu, bet uz mazajiem tirgiem, ko daudzi no mums, kas strādājam šeit, Eh, kas mums ir jānomaksā, mums, eh, banku kontā grūtības atvērt banku kontus valstīs, kurās nav mūsu dzīves vietas, vārdu sakot lietas, kas ir jāuzlabo, lai varētu funkcionēt monetārās savienība. Un domāju, ka būtu attiecīgi pārdomāt šos jautājumus. Tālāk par zaļo grāmatu man ir jautājums. Es pareizi saprotu, ka zaļā grāmata ir iecerējusi palielināt uh, finanšu produktu un pakalpojumu gammu, ko varēs izmantot paralēli tradicionālajam bankas kanālam, un tāpēc zaļajā grāmatā ir norādīta nepieciešamība harmonizēt fiskālos režīmus, grāmatvedības normas un maksātnespējas likumus, kas, piemēram, manā valstī Spānijā ar daudziem trūkumiem. Runa ir par to, ka nepieciešams to harmonizēt, lai varētu efektīvā veidā sadalīt kapitālu. Un mans jautājums ir, kādā veidā jūs uzskatāt, ka mēs varēsim virzīt uz priekšu šos aspektus, ņemot vērā arī komisijas priekšsēdētāja apņemšanos eh, harmonizēt eh, nu, uzņēmumu nodokļu eh, bāzes likmes. Un visbeidzot, kā ir jūsu skatījums uz Banku Savienības un Kapitāla Savienības jautājumi, jo ne visas valstis, kas atradīsies Banku Savienībā, būs Kapitāla Savienībā. Kāds ir jūsu viedoklis starp abām šīm savienībām, ņemot vērā to, ka Banku Savienība un Kapitāla Savienība Eh, tas, kā tās varēs sadarbot, lai viss notiktu uz stabiliem pamatiem. Um, on, well, on your, your last point. Par jūsu pēdējo punktu, kādas ir šīs attiecības, manuprāt, pirmkārt, eh, kapitāla tirgus savienība ir paredzēta visām 28 valstīm, un tā tam jābūt ir klasisks vienotā tirgus projekts, un jūs to aplūkojat šādā kontekstā, ka mēs izveidojam banku savienību, lai tiktu galā ar konkrētu problēmu, tad, manuprāt, tas bija veiksmīgi, un kapitāla tirgus savienība nodarbosies ar citu izaicinājumu. Manuprāt, banku savienība palīdz nostiprināt šo kapitāla tirgu savienību, taču es nedomāju, ka ka arī kapitāla tirgus savienība nav banku savienība. Manuprāt, šīs savienības viena otru papildina. Taču man ir būtiski, lai kapitāla vienotajam tirgu visas 28 dalībvalstis uzskata, ka tā ir lieta, no kuras var gūt labumu un vēlas piedalīties. Par uh, šo maksāt spēju un nodokļiem Manuprāt, pie šiem jautājumiem atgriezīšos vēlāk gadā ar konkrētākiem priekšlikumiem dažādās jomās. Cilvēki pieminēja, ka ja jūs kā investors eh, nepārzinat dažādās maksātnespējas uh, eh, maksātnespējas noteikumus, dažādās dalībvalstīs nezināt, kas notiks, ja jūs investors eh, zaudēs, ehm, tad ir tiešām ļoti sarežģīti. Mm. Man ir konkrēti kolēģi, kas e, pārvalda šo jomu, mēs kopā strādāsim, lai noskaidrotu, kāda būtu praktisko soļi, kas jāveic. Tad jūs jautājums par pamatu e, bankas darbībām un banku kontiem. Man bija diskusija ar dažiem pārstāvjiem no Nīderlandes parlamenta vakardien. Un, manuprāt, zaļā dokumenta kontekstā, kur vēlos sagatavot vēlāk gadā par finanšu servisu mazumtirdzniecības apmēriem, par to, kā šis finanšu pakalpojums darbosies mūsu pilsoņiem. Mēs noteikti aplūkosim šo aspektu un parūpēsimies, lai daži soļi, kurus jau esam spēruši, lai patērētiem būtu daudz vairāk tiesību un aizsardzību, ka šie soļi darbojas pareizi un kādi vēl būtu nepieciešami papildus. Paldies, Pablo Zalba, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārkungs. Es nedzirdēju jūsu sākotnēju uzstāšanos un man ir iespējas jums pateikties eh, arī jūsu um, sacīto arī es gribu pateikties jums par zaļo grāmatu par kapitālā tirgus savienību, kas ir labs sākuma punkts un ceram, ka tās pārveidosies par e, realitāti maksimāli īstā, īsā laikā. Šorīt es tikko savā pilsētā Pamplonā ar eh, MVU pārstāvju sabiedrību un konstatējām, ka lielākā Spānijas MVU problēma, un domāju, ka tas attiecas ne tikai uz manu valsti, Spāniju, bet citām dienvidu Eiropas valstīm ir grūtības piekļu, ar piekļuvi kredītiem. Un attiecīgi tas apgrūtina izaugsmu un darba vietu veidošanu. Ceru, ka tas varēs uh, tiks labāk risināts ar kapitāla tirgus savienību. Taču kādā veidā kapitāla tirgus savienība varētu palīdzēt tad, kad banka, piemēram, ir noraidījusi eh, kredīta piešķiršanu, kādas varētu būt alternatīvas. Ja jūs būtu mazais, uzņē, ja jūs būtu mazais uzņēmējs, kā jūs varētu man paskaidrot to, ka um, eh, Spānijas vai Itālijas MBU varētu šādu kredītu saņemt. Paldies! Uh, well, thank you for that. Paldies par šo jautājumu. Es ceru, ka drīzumā varēšu pievērsties, došos uz Spāniju un runāšu par kapitāla tirgu savienību. Ceru tikties ar pārstāvjiem no MVU un ceru, ka tad varēšu arī turpināt šo diskusiju. Manuprāt, pirmā lieta, ko es vēlos eh, runājot ar viņiem, tiešām iedrošināt viņus paust visus praktiskos risinājumus, kas viņuprāt būtu noderīgi, lai palīdzētu viņu vajadzībām. Un mana atbilde būtu tāda, ka dažādi uzņēmēji dažādās attīstības stadijās tiem ir nepieciešams dažādas lietas, un tagad ir dažādas dalībvalstis, dažādi ekonomiskās atgūšanās līmeņi un ekonomisko sistēmu. Sistēmas ir dažādās stadijās, un ir dažas dalībvalstis, kur bankas un MVU to vidū, to starpā valda labas attiecības, un tā ir ļoti labi, un tad atkal tajās dalībvalstīs, kur ir uzskats, ka viss darbojas labi, es joprojām tiekos ar cilvēkiem no MVU, kas saka, ka es nevaru saņemt finansējumu no bankām un meklēju alternatīvas. Vai nu tirgu, vai privātā sektorā, vai riska kapitālā. Es, ja jūs esat mazs uzņēmums, un kad es izveidoju savu mazo uzņēmumu, es domāju doties uz banku, uh, un varbūt tas ir ļoti sarežģīts process, un beigās es, eh, es eh, nokļuvu pie privātā tirgus, kāds uzņēmās šos eh, aktīvus, nodrošināja aktīvus, lai es varētu sākt savu darbību. Taču, manuprāt, galvenais ir noteikt, tātad daļai ir noteikti izveidot struktūru, piedāvāt izvēles iespējas, izveidot Eiropas tirgu, kur uh, riska kapitāls, pastāv privātais kapitāls, kur pastāv lielāka interese investēt eh, nelielos uzņēmumos, kā arī pastāv šāds iespējas, un šeit ir jāņem arī kulturālais aspekts, ka, kā es teicu, jā, jūs man patīk, kad es saprotu, ka tas ir svarīgi un būtiski, taču dažas lietas ir saistīts ar kultūras tradīcijām, kas veidojušās gadu laikā, un mēs nevaram pieņemt eh, likumu un pateikt, ka cilvēkiem ir jāgūst finansējums no konkrēta avota. Mūsuprāt, ir jāpiedāvā vairāk iespēju, informācijas, un tad viss izveidosies. Paldies, pēdējais runātājs Pols Tengs. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāra kungs. Manuprāt, man ir uh, citādāk pieeja. Jūs ievadvārdos jūs uzsvērāt, ka mums nepieciešama proporcionāla likumdošana, īpaši, lai stimulētu kopīgo izaugsmas un darba vietu plānu. Un šis pieņēmums, ka finanšu sektors uh, darbojas sabiedrības interesēs un tā tālāk, nevis ka finanšu sektora uh, darbinieki nedarbojas paši savās interesēs. Un, ja mēs palūkojamies, ir novērojama ekscelence eh, finanšu tirgos, piemēram, attiecībā uz uh, hipokārajiem kredītiem, uz dažādiem atvasinātiem instrumentiem. Un pēc šiem daudzo negadījumu skaitiem, uh, gadījumiem pēdējos gados finanšu sektorā, mans jautājums ir, vai jūs saskatāt komisāra lomai tādu aspektu, kā var spēcināt finanšu sektoru, vai arī jūs uh, redzat kādus uh, mīkstākus pieejas, kas papildinātu pasākumu šajos uh, sektoros. Tātad šāda mīkstāka pieeja. Un noslēgumā konkrētāks jautājums - kapitāla tirgus savienība Man interesē ideja par šiem kredīta informācijas eh, datiem par MVU, taču varbūt, ka šeit ir nepieciešama arī sadarbība no banku sektora, jo tām ir pieejama kredīta informācija. Paldies! Liels paldies par šo jautājumu. Piekrītu jums, ka šis uzticēšanās jautājums un par vērtībām, standartiem ir ārkārtīgi svarīgs. Es vēlos atrasties tādā pozīcijā, kur finanšu pakalpojumu nozare ir spējīga izpildīt pilnīgu, pilnvērtīgu lomu, finansējot plašu ekonomiku, un kur es varu atrasties tādā nostājā, uh, kur esmu čempionu pozīcijā šajā sakarībā. Mm, jā, vēl pastāv tāds pārī status. Nezinu, vai tas ir labi bankām, investoriem. Tiešām esmu apņēmies tikt galā ar šo problēmu. Manuprāt, galvenā atbildība atrodas tiešām viņu rokās. Un ir, šeit ir nepieciešams vadība. Varbūt manas vied, personīgais viedoklis, kas varbūt atšķirs no citiem, ir tāds, ka var noteikt noteikums, lai uzlabotu sistēmu, ietvaru, būtu starskatāmība, atbalsts un tā tālāk, taču noslēgumā pareizajām vērtībām ir jānāk no tiem cilvēkiem, kas strādā ikdienā, no viņu vadītājiem. Uh, jo ir tāda regulatorā pieeja, tad risks ir tāds, ka viss paliek arvien sarežģītāk, viņi pieņem arvien vairāk juristu, kas izdomā, kā rīkoties juridiski, taču patiesībā nemaina vērtības, izpratni par vērtībām. Manuprāt, tas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, ar kuru viņi saskars, esmu par to ar viņiem bieži daudz diskusējis, un es domāju, ka viņi paši apzinās šo lielo izaicinājumu finanšu pakāpojumu uh, nozarei. Par kredīti informāciju MVU. Manuprāt, tā ir ļoti būtiska informācija. Šis ir ļoti būtisks aspekts. Un šobrīd ir tā, ka bankas bieži vien ir tās, kurām ir šī informācija. Un viena lieta, ko mēs aplūkojam zaļajā dokumentā, kur esat pamanījuši, ir, vai ir iespējama uh, šāda konkrēta sistēma, kur būtu pieeja MVU kredīta informācija un izveidojot tādu, mums ir jābūt ļoti uzmanīgi, lai netiktu radīta tāda sistēma, kas ir tik noslogojoša un sarežģīta, ka MVU, kas nevēlas uh, apgūt investīcijas, ka tiek sasaistītas. Taču, ja jums ir kāda konkrētas idejas no šīs Nīderlandes perspektīvas esmu ļoti interesēts tās uzklausīt. Paldies! Paldies, liels paldies komisāru Hila kungam. Manuprāt, šīs bija ļoti noderīgas, eh, interesantas viedokļa apmaiņas. Jūs pieminējāt veselu virkni svarīgu jautājumu. Un gribu arī uzsvērt vēl vienu jaunu, proti turpinot mūsu sadarbību, ka mums centrā ir jānoliek uh, pilsoņi, un pie tā mums ir jāstrādā kopīgi. Tāpat arī paldies par jūsu atbalstu pie daudzu tiesību aktu izstrādes, pie kuriem strādājam vēlreiz. Paldies jums! Are you now visiting? No, now we're voting. <laughs> Right, Jonathan. Yep. Colleagues, may I ask you to take seat? Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas, lai mēs varam turpināt ar balsošanu. Lūdzu, kolēģi, ievietojiet savās, savās aparātos balsošanas kartiņas, un mēs varam sākt ar testu balsojumu. Sākam balsot. Still a number of colleagues to vote. Okay. Check liberals for the. Pārbaudam tagad liberāļus. Tātad viens papildus balsotājs. Jā, tātad jūs esat pieci. Viss kārtībā. Beidzam balsot. Labi. Konservatīvie. Lukas kungs ir jāpieskaita atsevišķi elektroniskajā balsojumā. Un tagad balsosim par Renato Soro ziņojumu, ziņošanu par vērtspapīru finansēšanas darījumiem un to pārredzamību ziņojuma projektu pieņemšanu. Sāksim ar pirmo 518 grozījumu par, pret, apturis, norīts, 119 par, pret, apturis, noraidīts, 120, 120 un 121 par, pret, apturis, noraidīts. Kompromiss A, pirmā daļa, par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, pārbaudām par otro ba daļu, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss B par, pret, atturas pieņemts. 23. grozījums par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss C par, pret, atturas pieņemts. 137 par, pret, atturas pieņemts. 138 par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss D par pret atturs pieņemts. 141 par pret atturs pārbaudam. 141. Sākam balsot. Viens tautas partijas par daudz. Tātad vēl joprojām viens no tautas partijas par daudz. Lūdzu, viens tautas partijas pārstāvs. Paldies, Burkhard. Beidzam balsot. Divi pie noraidītiem. Tātad noraidīts, jo Tromos un Lukas kungi bija pret. Labi. 143 par. Pret. Atturs. Noraidīts. 144 par. Pret. Atturs noraidīts. Kompromiss E par pret atturas pieņemts 150 par pret atturas pārbaudām 150 sākam balsot. Viens no tautas partijas par daudz, jā, labi. Beidzam balsot. Noraidīts. Nē, vēl divi par. Tātad pieņemts. Trīsdesmit divi par, pret, apturis pieņemts, trīsdesmit trīs par, pret, apturis pieņemts. Tātad saskaņot 154 par, pret, atturs noraidīts 155 par pret atturs pārbaudam 155, sākam balsot. Viens tautas partijas par daudz. Beidzam balsot, vai jāpieskaita divi pār, divi pret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 manuprāt, jāpārbauda. Man šķiet, ka noraidīts. Nē, atvainojiet, pieņemts. Divi par. Tad viens no tāds partijas par daudz. Labi, beidzam balsot. Divi par pieņemts. Tātad par 158, tagad 35 par, pret, atturs, noraidīts. 36. 35. Tā jūs bijāt pret. Atvainojiet. Manuprāt, jūs kļūdījāties. Es redzēju. Tātad 35 par, pret, atturas. Pārbaudām par 35, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 36 par. Pret. Atturs. Noraidīts. 159 par. Pret. Atturs. Noraidīts. 37 par. Pret. Atturs pieņemts. Kompromiss G par pret atturas pieņemts. 166 par pret atturas pieņemts. 167 par pret atturas pārbaudām 167. Sākam balsot. viens No nu, tautas partijas pa daudz. Labi, beidzam balsot. Plus viens par pieņemts. 168 par. Pret atturs norādīts. 169 par. Pret. Mm, pārbaudām. Sākam balsot. Jābūt pieņemtam, taču par 169 balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 170 par. Pret. Apturis. Pieņemts. Pārbaudam. Sākam balsot par 170. noraidīts. 42 par, pret, atturas. Šajā gadījumā pieņemts 172 par, pret, atturas. Pieņemts 44 par, pret, atturas pieņemts 45 par, pret atturs pieņemts 46 par, pret atturs pieņemts. Kompromiss H ar mutisku grozījumu. Sākumā par balsēm par mutisko grozījumu par, pret Manuprāt, norādīts pārbaudām par mutisko grozījumu. Sākam balsot. Viens EPP par daudz. Paldies, Burkhard. Beidzam balsot. Norādīts. Tagad balsojam par kompromisu bez mutiskā grozījuma par pret atturs pieņemts. 117 par pret apturs pārbaudām 117. Sākam balsot. Viens EPP pa daudz. Beidzam balsot. Divas papildu balsas bija par. Lukas kungs, jā, pieņemts. Kompromiss I par pret atturas pieņemts. 203. grozījums par pret atturas noraidīts. Kompromiss J ar diviem mutiskajiem grozījumiem par pirmo mutisko grozījumu, kur piedāvā goe, kas par pret atturas noraidīts. Mutiskais grozījums no zaļajiem par pret manuprāt, noraidīts, pārbaudām par otro mutisko grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot, noraidīts. Tagad balsojam par visu kompromisu, grozīto kompromisu J, un sāksim ar pirmo daļu par pret apturis pieņemts, otrā daļa par pret apturis pieņemts. Pārējām pie 205. Par, pret, atturs, noraidīts. 206. Nē, tas ir identisks, jā. Ja? 57 par, pret, atturs, pieņemts. 59 par, pret, atturs, pieņemts. 207 par, pret, atturs, noraidīts. 66 par, pret, atturs,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 pieņemts 72 par, pret atturas pieņemts 73 par, pret atturas pieņemts 74 par, pret atturas pieņemts 75 par, pret atturas pieņemts 76 par, pret atturas pieņemts 77 par, pret atturas pieņemts 78 par,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 pre, pret. Manuprāt, pieņemts. Konservatīvie un alde par, jā. Pieņemts. 220 par, pret, atturis, noraidīts. 221 par, pret, atturis, noraidīts. 83 par, pret, Pārbaudām par 83, sākam balsot. Viens no EPP pa daudz. Beidzam balsot. Noraidīts. 222 par. Pret. Atturas. Neredz jūsu rokas, tādēļ pārbaudam par 222, sākam balsot. Viens EPP pa daudz. Vēl joprojām viens EPP pa daudz. Beidzam balsot. Pieņemts. 223 uzskaņots par pret atturas noraidīts. 224 par pret atturas noraidīts. 225 par pret atturas noraidīts. 84 par pret pret, atturas, noraidīts. 226 par, pret, atturas, noraidīts. 227 par, pret, atturas, noraidīts. 228 par, pret, atturas, pieņemts. 85 atsaukts, 86 par, pret, atturas, pieņemts. 230 231 par, pret, atturs, noraidīts. 232 par, pret, atturs, noraidīts. 233 par, pret, atturs, noraidīts. 234 par, pret, atturs, noraidīts. 235 par, pret, atturs, noraidīts. 236 par, pret, atturs, pieņemts. 237 par, pret,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 Tad noraidīts. Gribat pārbaudīt? Nē, labi. Kompromiss K par pret atturis pieņemts. Kompromiss L par pret atturis pieņemts. Pirmais grozījums A pret atturis pieņemts 91 par pret atturis pieņemts 92 pār, pret, atturas, pieņemts 93 pār, pret, atturas, pieņemts 94 pār, pret, atturas, pārbaudām par 94, manuprāt, noraidīts, taču sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 95 par pret atturas. Es pārbaudītu. Sākam balsot par 95. Beidzam balsot šoreiz noraidīts par vienu balsi. 98 par, pret, pārbaudām 98. Sākam balsot. Beidzam balsot. tad uh, noraidīts. 6 par, pret, atvainojiet, tad pret. Pārbaudām par sesto, sākam balsot. Pieņemts. Viens ETP pa daudz. Beidzam balsot. Pieņemts. Septiņi par, pret, atturas pieņemts. 103 par, pret, atturas pārbaudām par 103. Sākam balsot. Viens ETP pa daudz. Beidzam balsot. Papildu balss, divi par, pieņemts ar vienu balsi. 105 par, pret, atturas, pieņemts. 107 par, pret, atturas, pieņemts. 109 par, pret, atturas, pieņemts.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 pret atturas noraidīts 116 par pret atturas pieņemts. Tagad balsosim par visu te grozīto tekstu ar sākam balsot. Viens ETP pa daudz. Vēl joprojām par daudz. Labi, beidzam balsot. Četrdesmit septiņi pār, divi pret, seši atturas, plus vēl pieci, tad četrdesmit deviņi. Tagad par šo legislatīvo rezolūciju ar personālo balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Tas pats. Un tagad balsosim arī par lēmumu uzsākt sarunas ar padomu saskaņā ar 73. noteikumu. Šeit ir nepieciešams vairākums. Sākam balsot, personālais balsojums. Beidzam balsot. 48 pār plus 2, tātad 50 pār 5 pret 2 atturas. Apsveicām referentu. And so we decided to start negotiating. Tā mēs varam sākt balsošanu. Par nākamo Jepa Kofots ieteikumu Eiropas komisija attiecībā sarunām par transatlantisko tirniecības un ieguldījumu partnerību TTIP. Vai esam gatavi? Par kompromisu. Kompromiss A četrās daļās pirmā daļa. Par, pret, atturas, pieņēmts otrā daļa. Par, pret, pārbaudām otro daļu, sākam balsot. Beidzam balsot. 26 plus 29, tad noraidīts. Trešā daļa par pret atturas pieņemts. Ceturtā daļa par pret atturas pieņemts. Kompromiss B divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret Pārbaudām otro daļu. Sākam balsot. Ar B kompromisu. Viens EPP pa daudz. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. 25. grozījums par pret atturas pieņemts, 26 par pret atturas. Pārbaudām 26. grozījumu. Viens EPP pa daudz. Tas ir pieņemts. 23. grozījums par pret atturas. Pārbaudām 23. sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir norādīts. Kompromiss C. Tagad es balsoju par daļām. Pirmā daļa. C kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, Atturas. Norādīts. 31. grozījums par. Pret. Jūs neciet rokas pārbaudām. 31. grozījumu sākam balsot. Beidzam balsot. Viens EPP daudz. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. 3-9 par pret atturas pārbaudām 39. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tātad noraidīts tas ir. Kompromiss D pirmā daļa. Par. Pret. Vispirms mutiskās grozījums par. Pret. Atturis. Pārbaudām. Mutisko grozījumu sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir norādīts pirmā daļā bez mutiskā grozījuma par, pret, atturas, at, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Grozījums pie, par, pret, atturas, pieņemts. 51 par, pret, Pārbaudām 51. Beidzam balsot. Divu papildus pret, bet nu tas ir pieņemts. Ir e, kompromiss par pret atturas pieņemts. 60 grozījums par pret pārbaudām 60. grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Tas norādīts. F kompromiss pirmā daļa par, pret, atturas. Pieņemts otrā daļa par, pret, atturas. Pieņemts. Grozījums 68 par pret pārbaudam 68. sākam balsot. Viens ir par to par daudz, pēc tam balsot. Norādīts kompromis kā par pret atturas pieņemts grozījums 107 par pret pret atturas. Pārbaudām 107. sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. 78 par. Pret. Pārbaudām 78. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts kompromiss. H. Pirmā daļa. Par pret atturas pieņēmts. Otrā daļa. Par pret atturas norādīts. 87. grozies par pret atturas norādīts. 88 par pret atturas pārbaudām 88. sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 89 par pret atturas norādīts. Kompromiss I par pret pret atturas pieņemts 109. Par 1, no 107 par. Tā ir daļa no kompromisa. 107 par. Pret atturas norādīts. 109 par pret pārbaudām 109. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. 110 par. Pret. Pārbaudām. 10. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tie par jebkurā gadījumā tas ir norādīts. Viens viens viens ir atsaukts, 112 par pret Pārbaudām 112. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas norādīts. 118 par pret atturas norādīts. Kompromiss J pirmā daļa. Par pret atturas pieņemts. Otrā daļa. Par pret atturas pieņemts trešā daļa par pret atturas noraidīts ceturtā daļa par pret atturas pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Divi papildus pieskaitām norādīts. 128. grozījums par pret. Pārbaudām 128. Sākam balsot. Beidzam balsot. Divi pret. Viens ir norādīts 140 eh, par pret atturas pieņemts 141 par pret atturas pieņemts 149 par pret pārbaudām 149. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 150 par pret atturas jāpārbauda 150. Beidzam balsot. Pieņemts. 151 par pret pret atturas pieņemts 152 par pret atturas pieņemts 153 par pret atturas pieņemts. Pārbaudām 153. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 160 grozies par pret atturas pārbaudām. 160 groziem sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 156 par pret atturas norādīts 157 par pret atturas pieņemts 159 par pret atturas pieņemts 161 par pret atturas noraidīts. Galīgās balsojums par tekstu, grozīto tekstu. Personāls balsojums. Tas ir atzinums. Par pret. Elektroniski, bet ne personālais. Beidzam balsot. Trīs, četri pār, trīsdesmit pret um, 13 pret un 9 atturējušies. Apsveicam referentu. Close, unfort... Pirms mēs beigsim sanāksmi un daži paziņojumi, runāšot īsi. Maksājumus RVS direktīva trialogs ir 27. martā plānots, tas ir atcelts tādēļ, ka neparedzēti un steidzama uh, ir pasākuma Antonio Tajānī. 16. aprīlī 2015. būs nākamais rekomendācija apkopojums ir koordinācija, koordinatoru tikšan, tikšanās laikā 13. martā. Mēs tad ziņojumu par starptautisko finanšu ziņojumu standārtiem, kur ir agrā brīdinājuma sistēma. Koordinātori pieņēma lēmumu iedibināt uh, pasaules strādājušo komandu, kas pamatoties uz rotāciju darba. Un eh, nākamā ekon pārbaudas lots ir 15. aprīlī. Pirmkārt, lai par atzinumu, kas ir publicēts par kredītnovērtējumu, par EBI publiskām konsultācijām un vadlīnijām. un EBI eh, e uzklausīšanu par eh, te, regulatoriskiem tehniskajiem standartiem, par kritērijiem, par minimālajām prasībām. Prezentācija, viedokļa apmaiņa ar Eiropas Centrālo banku tiks organizēta ECON 2015. gada jūnijā, lai runātu par vecpēļu platformu. Gada ziņojums par izaicinājumiem jaunajai Eiropas Unības finansējumu regulē, lai sasniegtu efektīvāku regulējumu, finanšu regulējumā un kapitāla, kapitāla tirgus eh, savienībā. Koordinātori pieņēma lēmumu iesaistīt komisiju par zaļo grāmatu par ekonomikas pārvaldību koordinatori pieņēma lēmumu sastādīt eh, atzinumu par vadlīnijām, lai noteiktu termiņus ekonomiskam dialogam ar Grieķijas ministru 15. 16. jūnijā nosūtīt eh, vēstuli finan, eh, Francijas finanšu ministram, lai organizētu ekonomisko dialogu 2015. gada periodu. Un eh, ar AFCO publiskā uzklausīšanu par institūcijiem aspektiem, jaunajām lomām, ekonomiskajā pārvaldā un eiro grupā nesastādīt atzinumu par stratēģiju Eiropa 2020 un ar Digi Eurostat. Koordinātori pieņēma lēmumu palielināt apjomu līdz desmit deputātiem. Paldies, sanāksme tiek slēgta, nākamā sanāksme notiks otrdien, 31. vai nē. Tad ir uzklausīšana 30. 30. nākamā sanāksme ir 30. marts. Martā mums būs kopīga uzklausīšana, uzklausīšana komisāra Moskavici par eh, nodokļu jautājumiem un eh, ar nodokļu komiteju. Viņš arī prezentēs eh, plānus un par nodokļiem ekon sanāksme būs arī otrdien, 31. martā priekšpusdien un arī pēcpusdien. Lies paldies, sanāksim tiek slēgta. Yeah. Okay. Thank you.